el señor presidente. Bueno, amigas y amigos, señor. Dargie kolēģi, draugi, komisāri, komisijas vicepriekšsēdētāji, es atklāju šodien sēdi. Pirmais darba kārtības punkts ir uh, Gēringer de Ödenberg kundzes ziņojums tiesību aktu labāka izstrāde. Dodu vārdu uzreiz uh, Gēringai uh, de Ödenberg kundzei kā referentei. Jums sešas minūtes ir laiks uzrunai četras, lai teiktu ievadvārdus un divas noslēgumā, bet ja jūs vēlaties tagad uzstāties sešas minūtes un pēc tam vairs nē, tad eh, jūs to varat darīt. Parasti mēs atstājam vismaz eh, divas minūtes, lai jūs varētu reaģēt uz eh, deputāto teikto debatēs. Lūdzu, tagad jums vārds, Edinberg kundze. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Balstoties uz subsidaritātes principiem, mēs veidojam Eiropas tiesības aktus tur, kur tie ir nepieciešami. Tiem jābūt saprotamiem, īstenojamiem, taču uh, praksē tas tā nav. Eiropas uh, tiesība akti bieži tiek apzīmēti, ka tie, ir ne, ka tie būtu neprecīzi un sarežģīti, un ir arī pārāk liela interpretācijas iespēja. 260. pāns Lisabonas līgumā nosaka, ka Eiropas komisijai ir uh, tiesības uh, uzlikt sankcijas dalību valstīm par to, ka tās nepilnīgi vai nepilnībā ievieš Eiropas tiesību aktus. Gribētu atsaukties arī uz Barozo kunga teikto pagājušajā gadā un atgādāt no, ka komisija ir aicināta rīkoties atbilstoši šim punktam un jautāt arī komisijai, ko tā precīzi dara šajā jomā. Es ceru, ka šie vārdi nav vienkārši tāda tehnokrātisks. Uh, tehnoskrātisku vārdu savienojumu iespēju. Un e, bez tam jāskatās, e, kas notiek pēc tam, kad tiesību akti tiek pieņemti, vai tie tiek pareizi arī īstenoti un kurā vietā rodas kavējumi. Ja Eiropas Savienība neatbildīs precīzi tām problēmām, kādas ir sabiedrībā, vidē un uh, ekonomikā, tad uh, mūsu darbs nebūs tik ļoti efektīvs. Uh, Tādēļ jautājums komisijai - ekspost izvērtējums. Kāds tas ir un kāda ir atšķirība ar uh, tiem mehānismiem, kāda ir bijuši līdz uh, šim? Eiropas parlaments ir vērsis komisijas uzmanību uz uh, to, ka tai vienmēr ir jāveic uh, seku izvērtējums. Un šajā eh, manā ziņojumā es eh, divējādā veidā uz to atsaucos. Tātad pirmkārt uz saturu, eh, uz to, kas komisija jāizvērtē, un īpaši aicinu komisiju izvērtēt visu iniciatīvu seku kas uz sabiedrību, kādu ietekmi šīs iniciatīvas atstāja uz darba tirgu, uz nodarbinātību, uz nodarbinātību dažādos sektoros, it īpaši ievērojot finanšu un ekonomikas krīzi. Domāju, ka šīs aspekts līdz šim nav bijis pietiekami izskatīts. Un bez tam seku novērtējums ir cieši saistīts ar labāku likumdošanas principu. Un šajā ziņojumā es gribu aicināt uh, un to, lai pilnība neatkarīga un patstāvīga būtu uh, garantēta. Priekšstādātājs, uh, runātāji tiek lūgti nedaudz lēnāk runāt, lai varētu labāk viņas teikto iztulkot. Ödenbergas kundze, uh, esmu izsūtījusi savu tekstu tulko, domāju, ka tas ir lietarīgi. Tātad, uh, vēlos norādīt uz resursu uh, labāku izmantošanu, kā arī ceru, ka parlaments sadarbība ar komisiju būs veiksmīga. Tagad runājot par uh, nākošo jautājumu. Ārēju uh, ekspertu piesaistīšana, izstrādājot ietekmes novērtējumu jo šo ekspertu uh, darbu kvalitāti nevar mm, būt eh, izvērtēt pārāk vienkārši un grib atsākties eh, uz to, ka birokrātija eh, ir mm, dažkārt pārāk liela. Tādēļ mēs piedāvājam samazināt birokrātisko slogu līdz pat 33%, taču dzirdu signālus, ka Bieži vien eh, budžeta pieņemšana uzņēmumos ir saistīta ar to, kas vienkārši standarti tiek pazemināti, piemēram, darba drošības jautājumos. Eh, tādēļ vēlos aicināt komisiju kopumā skatīt situāciju un eh, administratīvo izmaksu samazinājums nedrīkst notikt uz darba drošības rēķina. Tagad gribu atsaukties uz augstās darba grupas paveikto, to vada Štaibera kungs. Šīs darba grupas laiks ir pagarināts līdz 2013. gadam, un parlaments saņem informāciju par to, kā strādā šī darba grupa un kā tiek samazināti dažādi administratīvie slogi. Un vēl vēlos atsaukties uz Lisabonas līgumu, uz ciešajiem kontaktiem ar nacionālajiem parlamentiem, kā arī uz pilsoņu iniciatīvu. Uh, Domāju, ka šī sadarbība ir ļoti nozīmīga un nav jākontrolē tikai subsidiaritātes principi, bet arī jāraugās uz to, lai tiesību akti Eiropā tiktu labāk izmantoti un ieviesti. Es domāju, ka pilsoņu iniciatīva nosaka to, ka tiek padziļināta sadarbība ar pilsoņiem. Mēs ceram uz sadarbības uzlabošanos Ceram, ka šis dokuments tiks pieņemts arī pirmajā lasījumā vēl šogad. Paldies! Paldies, kolēģis kundze! Tagad dodu vārdu komisāram Šefčoviča kungam. Viņš prezentēs komisijas viedokli. Paldies, priekšsēdētā kundze. Es pateicos Geringaras kundzei par šo lielisko ziņojumu. Un komisija pilnībā piekrīt tam, ka ir tiesību aktu izstrādi jāuzlabo un mums ir nepieciešama ļoti laba likumdošana, lai mēs virzīties uz priekšu. Es ar prieku gribu jums uh, paziņot, ka komisija ir atsaukusi 59 uh, priekšlikumus saistībā ar tiesību aktiem, jo mēs uh, uzskatām, ka tie ir novecojuši vai nekalpo vairs sākotnējam nolūkam. Tieši tāpēc uh, Mēs arī turpinām mūsu ietvāru likumdošanas diskusijas. Mēs pieņemsim 6. oktobrī paziņojumu par labāku tiesību aktu izstrādi. Un mēs arī pievērsīsimies subsidiaritātes principam, un es domāju, ka šie jautājumi risinās arī problēmas, par ko runāja referente. Pirmais galvenais punkts, par ko mēs varam vienoties, ir tas, ka regulējumam ir pozitīva un nepieciešama loma tirgū. Tajā pašā laikā es pilnībā piekrītu Geringeres Olterbergas kundzei, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem tiesību aktu izstrādē, lai mēs negatīvi neietekmētu uh, ekonomiku un nepavairotu uh, administratīvo slogu dažādos uzņēmumos. Mēs esam daudz strādājuši, lai ieviestu pasākumus saistībā ar labāku tiesību aktu izstrādi. Mēs esam veikuši ietekmes izvērtējumu un mēs darām visu iespējamo, lai uzlabotu tiesību aktus un to vienkāršotu. Mēs eh, turpinām samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem. Mēs izvērēs, izvērtēsim tiesību aktus, kas darbojas un pārliecināsimies, cik efektīvi tā strādā. Es eh, gribu teikt, ka mēs nepiekrītam galvenokārt diviem jautājumiem. Pirmkārt, tas ir saistīts ar neatkarīgu institūciju, un mēs esam apstrā, apmierināti, kā ietekmes izvērtējums tiek uh, paveikts komisijā, un komisija ir atbildīga parlamentam, jo galu galā parlaments arī kontrolē likumdošanas kvalitāti. Mēs varam apmainīties arī viedokļiem starp komisiju un parlamentu. Ja mēs uzskatām, ka pašreizējā situācija ir saistīta ar situācijas pārskatīšanu un tiesību aktu pārskatīšanu un grozīšanu. Mēs esam panākuši vienošanos arī citos jautājumos. Mūsu mērķis ir izstrādāt labākus tiesību aktus. Paldies! Komisārio, E, Paldies komisāru kungam. Tagad došu vārdu Tadiešam Zviefkas kungam. Viņš uzstāsies e, Konstitucionālo lietu komitejas vārdā. Divas minūtes, lūdzu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Przede wszystkim chciałbym... Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, vēlējos pateikties referentei par ļoti labu sadarbību. Uh, kas izpaudās ziņojuma tapšanas laikā. Es esmu patiešām gandarīts arī par to, ka tika ņemts vērā AFCO komitejas intereses ņemot vērā to, ka Eiropas kopiena un tagad jau Eiropas Savienība pastāv jau ilgus gadus, un šo gadu laikā mēs esam konstatējuši, ka Eiropas Savienība ļoti labi darbojas tādās jomās, kā piemēram brīva persona kustība un e, citās. Bet, protams, ir arī sarežģīta likumdošana un ir administratīvais sloks. Mēs nedrīkstētu uh, radīt tādu situāciju, ka likumdošana tikai visu apgrūtina, nevis atvieglo. Mēs vēlamies, lai likumi būtu vienkārši piemērojami. Mēs ar likumdošanas palīdzību vēlamies, lai pilsoņu dzīve tiktu padarīta vienkāršāka, lai viņi arī varētu labāk iepazīties ar šiem likumdošanas tekstiem. Bet mēs nedrīkstam pazemināt savu ambīciju latiņu. Mums ir jādomā par uzlabojumiem. Tika runāts par daudziem Um, jauninājumiem, ko ieviesa Lisabons līgums, un, protams, tas ietekmē arī likumdošanas darbu Eiropas Savienībā. Tiek paplašināts parlamenta kompetences, uh, varam minēt arī pilsoņu iniciatīvu, administratīvās logas samazināšanu, MVU, un, protams, mums ir jārunā arī par šī procesa nozīmīgumu un tā kvalitāti un efektivitāti. Mums arī vajadzētu aktīvāk iesaistīt nacionālos parlamentus, un līdz ar to arī pilsoņi varēs uh, nest savu atbildības daļu. Parlaments ļoti reāli var ietekmēt likumdošanas darbu, un, protams, uh, arī mūsu darbs tiek uzmanīgi vērtēts. Protams, ja mēs runājam par ietekmes izvērtējumu, tas ir no svāra. Eh, referente šeit runā par komisijas uzdevumiem. Mums ir jādomā arī par eh, pietiekami pamatotu eh, priekšlikumu struktūru, un laba likumdošana ir tāds kā īstenošanas un transponēšanas garants dalību valstu centieniem īstenot šo likumdošanu pašmājās. Paldies Zvifkas kungam! Un tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Pirmais būs uh, Baldasāra Rafaela tautas partijas grupas vārdā. Grazie, prezidente. La relazione alla collega. Paldies, priekšstādātāji. Godātie kolēģi. Referenti ir pievērsusies ļoti svarīgam jautājumam saistībā ar Eiropas integrāciju. Mums ir nepieciešama vienkārša un caurskatāma likumdošana, ko saprot mūsu pilsoņi. Uh, bet, protams, es varu piekrist referentes prioritātēm. Mums ir jāievēro subsidiaritātes princips un proporcionalitātes princips, ir jāveic ietekmes izvērtējums un jāsamazina administratīvais sloks. Ietekmes izvērtējums saistībā jāsaka, ka juridisko jautājumu komiteja strādā pie tā, lai komisija varētu nākt klajā ar uh, principiem, lai veiktu attiecīgi šo ietekmes izvērtējumu. Mums ir uh, nepieciešama objektivitāte ietekmes izvērtējumā, lai palielinātu uzticamību šai Eiropas Savienības likumdošanai. Mēs arī gribam samazināt administratīvo slogu, ko varētu radīt uh, Eiropas tiesību akti. Mēs gribam samazināt šos tiesību aktus par 25% līdz 2012. gadam. Problēma ir saistīta ar to, ka administratīvās procedūras ir neefektīvas nacionālā līmenī. Piemēram, 72 tiesību akti uzliek 486 informatīvas informācijas sniegšanas pienākumus. Protams, ka ir svarīgi pievērsties šo tiesību aktu daudzumu samazināšanai, runājot par subsidarietātes principu nacionālajiem uh, parlamentiem ir jādod savus ieguldījumus, lai padarītu Eiropas Savienības likumdošanu daudz efektīvāku un saprotamāku pilsoņiem. Paldies, Valters Vērkungs, tagad sociālis un demokrātu vārdā Regners Kundze lūdzu. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšstādātāja kungs. Mūsu referente Lidija Gēringer ir uh, iesniegusi ambiciozu ziņojumu. Ja visi tie, kas ir iesaistīti Eiropas tiesību aktu izstādē, tad, tad patiesi būsim darbojušies veiksmīgi, jo šeit uh, runājam par to, ka jāuzlabo uh, šī darbība, jāuzlabo caurskatāmīga koherence un efektivitāte, kāda ir Eiropas tiesību aktiem. Divi elementi šajā ziņojumā ir īpaši nozīmīgi. Pirmkārt, vienkāršošana un labāka izstrāde nedrīkst novest pie tā, ka Eiropas standarti, kas ir Eiropas tiesību normās, tiek pazināti. Līdz ar to labāka uh, tiesību aku izstrāde jāsaista ar, uh, tī, ar labāku regulēšanas principu. Pirms mm, tiesību aktu pieņemšanas ir jānotiek plašām konsultācijām, it īpaši, ja šie tiesību akti ietekmē nodarbinātības vai sociālo jomu. Pēc tam ir nepieciešama eh, seku izvērtēšana. Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi. Un eh, tāds viedoklis ir visiem tiem, kas ir strādājuši pie šī eh, ziņojuma. Mums ir nepieciešama sistēma, kas parāda, ka. Mm, plānoto pasākumu neatkarība tiek garantēta, jo pagātnē mums bija patiesi slikta pieredze. Es domāju, piemēram, par pakalpojumu direktīvu un vienpusēju saku novērtējumu no komisijas puses, kāda notika toreiz. Lisabonas līgums paredz horizontālo sociālo klauzulu, un tas manā skatījumā ir pamats tam, lai seku izvērtējumu sistēmā mēs īpaši raudzītos uz to, lai plašas konsultācijas notikt ar sociālajiem partneriem attiecībā uz sociālajiem jautājumiem, nodar, nodarbinātību un visu sociālo jomu. Paldies! Tagad liberāļu vārdā Teinas kundze, divas minūtes lūdzu. Priekšsādātāja kungs, paldies. Kas tad ir labāk tiesība aktu izstrāde? Mēs gribam caurskatāmākus likumus un saprotamākus gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem jāievēro tas, ka subsidaritātes principi un proporcionalitātes principi ir jāievēro. To mēs varam Eiropas līmenī uh, sasniegt, un Eiropas līmenī jāregulē tikai tas, kas nacionālā uh, vai um, valsts līmenī nevar tikt noregulēts. Un, protams, jāsaka arī tas, ka labāk tiesību akti uh, ir jāizstrādā, skatoties arī uz uh, seku izvērtējumu. Tā varētu samazināt negatīvās sekas uh, īpaši zemes. Seku novērtējumam jātiek īpaši rūpīgi sagatavotam, ar tas jādara komisijai. Parlamentā ir izveidot atsevišķu padomu, kas, uh, kas varētu nodarboties ar šiem jautājumiem. Un šai padomē vajadzētu būt, vajadzētu uzlikt par pienākumu atskaitīties parlamentam, jo uh, mūsu darbs ir saistīts ar uh, Uh, izmaksām gan pilsoņiem, gan arī uzņēmiem, jo mm, ja šīs izmaksas, piemēram, ir pārāk augstas, tad mūsu politiskie centieni mm, nebūs uh, sasniedzeni. Mēs gribam samazināt birokrātisko slogu līdz 2012. gadam par 25%. Mums jācenšas tas izpildīt Eiropas līmenī, un ir visnotaļ labas iespējas, ka to sasniegsim. Bet, nu, daži saka trešdaļu, citi saka divas trešdaļas, ka šie Eiropas tiesību akti. Uh, varētu dalībvalstīs eh, pārāk daudz eh, nevajadzīgu administratīvo uh, normu radīt. Tādēļ mums ir jādara viss, lai samazinātu administratīvo slogu un ir um, jārūpējas par to, lai nacionālajie parlamenti tiktu iesaistīti, lai viņi varētu pildīt visus savus pienākumus, kādi ir fiksēti Lisabonas līgumā. Paldies! Tagad uh, zaļā vārdā Lichtenbergers kundze, pusotru minūtu lūdzu. Paldies, komisāri kungi, dārgie kolēģi un kolēģis. Ja 27 tiesiskās sistēmas uh, saskars un vēlas darboties kopā, tad nu ir pilnīgi skaidrs, ka būs uh, dažas. Uh, daži sarežģīti jautājumi. Tādēļ daudz tiek kritizēta arī Eiropas tiesību aktu izstrāde. Mums ir jārēģē uz to. Un jāievēro būtiski elementi, kā piemēram seku novērtējums, tam ir jābūt neno, neatkarībam, paties neatkarīgam. Un jāievēro visi aspekti, ne tikai ekonomika, rūpniecība un lobbyja grupas. Tas manā skatījumā ir īpaši būtiski. Un otrs punkts. Šeit, nu, praktiski kritiska situācija. Tā ir uh, Uh, īstenošana, īstenošana uh, dalību valstīs, un ļoti daudz problēmu rodas tieši šajā fāzē, vai arī ir saistīts ar to, ka Eiropa tiesība akti netiek transponēta nacionālajās tiesībās. Un tādēļ tieši šeit runājot par šo transponēšanas fāzi mums ir jāsasniedz uzlabojums. Un šeit jāraugās arī uz pilsoņu uh, un interesēm mums jābūt efektīviem, caurskatāmiem un ātri jārēģē pilsoņu sūdzībām vai arī ierosinājumiem ir patiesi tāda ļoti, ļoti liela nozīme, inovatīva nozīme uz Eiropas tiesību aktiem. Paldies! Tagad ECR vārdā Karim Kungs, divas minūtes. Uh, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties kolēģei referentei par šo ziņojumu un visu, ko viņa tajā ir iekļāvusi. Uh, Tiesību aktu labāka izstrādāšana ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienības nākotnei. Tā ir svarīga mūsu dalību valstu pilsoņiem. Tiesību aktu izstrāde parlamentā arī ir svarīga. Vispirms uh, tiek izstrādāt pieņemti tiesību akti, kas nav nepieciešami, un tie rada ekonomikai Eiropas Savienībā papildus slogu. Eiropas komisija to pašlaik ir atzinusi. Un otrkārt, komisija nāk klajā ar pilnīgi nevajadzīgiem priekšlikumiem. Tas nozīmē, ka mūsu reālais darbs tiek ignorēts uh, ar šīm idejām. Protams, ka saistībā ar Lisabonas līgumu ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs koncentrētos uz jautājumiem, ko ir ierosinājusi mūsu kolēģe. Vispirms jau, kā referents par subsidiaritātes un proporcionalitātes jautājumiem, varu teikt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai nacionālajiem parlamentiem ir sava loma tiesību aktu izstrādā. Bez adekvātām interpretācijas iespējām mēs nevaram attiecīgi strādāt. Runājot par ietekmes izvērtējumiem, es atzinīgi vērtēju šo ieceri. Visām ieinteresētajām pusēm ir jāievēro proporcionalitātes princips. Es atzinīgi vērtēju ref, referātā izteikto domu strādāt tālāk. Mums ir jāsāk jau no paša sākuma. Uh, Un ir svarīgi, lai jau pašā sākumā parlaments varētu dalīties uh, viedokļos ar komisiju par tiesību aktu izstrādi. Mūsu grupa atbalsta to, lai mēs virzītos tālāk un ka Eiropas Savienības, Savienības institūcijas ievēros subsidiaritātes un proporcionātas principu. Tiesību aktos ir jāiestrādā viss nepieciešamās un visiem likumdošanas priekšlikumiem uh, ir jāveic ietekmes izvērtējums. Komisijai ir jāprezentē ietekmes izvērtējumi jau pašā sākumā un jāpieņem daudz pozitīvu lēmumu. Paldies! Grupa Eiropā ir libertāja demokrātija. Po... Tagad Eiropas Demokrātijas un brīvības grupas vārdā divas minūtes Mesešmit kungam. Øh, paldies, priekšstādētāji kungs, paldies, paldies arī referents kundzei par labu paveikto darbu. Protams, šeit ir ļoti daudz uh, nozīmīgu akcentu. Es vēlējos arī pateikties, ka jūs esat minējuši subsidaritātes un proporcionalitātes principu ievērošanu, jo uh, tas ir jāņem vērā runājot arī par Lisabons līgumu, jo līdz šim uh, komisijas piedāvājumos subsidaritātes un proporcionalitātes principi nerada pietiekam daudz vietas un nozīmīgumu. Mums ir jāpieļauj, lai arī nacionālai parlamenti varētu kontrolēt Eiropas institūciju darbu un bieži vien proporcionalitātes principu princips vienkārši netiek īstenots. Tika teikts, ja parlamentu vairākums vēlas uzlikt veto konkrētam likumdošanas priekšlikumam, jo tas ir pretrunā subsidiaritātei, tad šāda iespēja ir jādod. Tālāk tiek runāts par uh, sarkanajām kartītēm, it kā dzeltenajām kartītēm, atsaucoties uz futbolu. Īstenībā tas ir tāds joks, ja mēs runājam par dalību valstu parlamentu suverenitāti. Un Es uzskatu, tas bija patiešām veiksmīgi, ka diskusijās esam runājuši par visiem augstāk minētajiem aspektiem. Es ceru, ka komisija beidzot sāks cienīt dalību valstis, respektēt to lūgumus, un uh, viņu lūgumi vienkārši netiks ņemti vērā, bet arī attiecīgi uzklausīti. Lai varētu runāt par subsidiaritāti, paldies. Tagad uzstāsies e, Stojāno kungs uz pusotru minūti pie grupām nepiedarošo deputātu vārdā. Priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungs, es gribētu turpināt uh, uh, tādā pašā izpratnē kā kolēģis, kas runāja tieši pirms manis, it īpaši, kas skar Nacionālā parlamentu resursus. Viņiem ir piešķirta praktiski tāda ļoti plaša jauna uh, kompetence, tas izriet no Lisabonas līguma. Un mēs redzam, ka tā ir uh, viena no tādām pozitīvām Lisabonas līguma izpauksmēm. Bet es tagad gribētu uzdot jautājumu, vai eh, tā nebija tāda populisma izpausme, vienkārši lai uh, atbalsts Lisabonas līgumam būtu tāds plašāks. Un ja tā patiesi ir taisnība, runājot par to, ka nacionālajiem parlamentiem ir uh, plašas iespējas eh, iesaistītie darbā šajā jomā, tad tagad vajadzētu eh, radīt procedūru, saskaņā ar kuru nacionālajie parlamenti varētu sadarboties kopā un varētu veidot plašāku šo iesaisti. Jo ir eh, nepieciešama mm, divu trešdaļu nacionālo parlamentu atbalsta līmeņa sasniegšana Bet dažkārt redzam, ka ne visi principi var tikt piemērot. Mums ir nepieciešama procedūra, kas būtu vienot visai Eiropas Savienībai, un tā ir vienīgā iespēja šo normu gan ieviest, transponēt, gan arī efektīvi darboties. Aicinu Beļģijas prezidentūru strādāt pie šī jautājuma. Paldies! Paldies tagad individuālajai uh, runātāji Masipa kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu izteikties par uh, šo jautājumu, par kuru esam jau bieži runājuši. Uh, praktiski katru gadu uh, izpausmes ir dažādas, bet nu no katru gadu par to runājam. Uh, Ortegas kungs, Frasonī kundze uh, ar šo jautājumu ir strādājuši iepriekšējos sasākumos un arī citi. Geringer de Ödenberga kundzes ziņojums ir nozīmīgs, un to vajadzētu ne tikai tādā burta, bet arī gara izpratnē lasīt, jo šeit ir uzsvērts tas, ka nu, visu kopējais darbs tiek apvienots, lai mēs Eiropas Savienībā uh, virzītos uz priekšu, nevis katreiz atpakaļ atgrieztos pie šī jautājuma un izvērtāt, kas ir noticis, kādēļ kaut kas ir noticis un kas cits nav noticis. Es domāju, ka komisāra vārdi ir eh, ne eh, tikai tādas gribas uh, e, izpausme, bet arī ir patiesi domāti. Komisārkungs, es jums ticu. Es ticu, ka šis ziņojums var būt ļoti liederīgs, lai sasniegtu šo 25% administratīvo izmaksu samazināšanu. Paldies! Neradu Šimanska kungu šeit zālē, varbūt viņš ir kādā citā vietā. Nē, tā tas nav. Tad nākošais runātājs Ernhāzer kungs, divas ar pus minūtes lūdzu. Paldies! Es gribētu pāris vārdus teikt par subsidaritātes principu. Protams, ka situācijai jābūt tādai, ka politika pamatā tiek veidot, reģ, tiek īstenot reģionālā vai vietējā līmenī. Jo tikai tur patiesi pilsonis var redzēt, kāda ir šī politika un saprast to. Un tiešās demokrātijas instruments tikai šajā līmenī uh, ir uh, pietiekami īstenojams. Un tieši tas ir šī subsidaritātes principa uh, uh, pamats, un tādēļ uh, šis princips ir tik ļoti nepieciešams. Ir jāargumentē ar kvantitatīviem un kvalitatīviem kritērijiem, kādēļ politikai jānotiek Eiropas Savienības uh, un nevis lokālā līmenī. Taču situācija ir tāda, un par to vēlos īpaši runāt, ka šis pamatojums bieži vien netiek ievērots. Daļēji mēs redzam tādu status, ka šie uzdevumi un mērķi jau nacionālā līmenī tiek īstenoti. Proti, netiek pietiekami argumentēts, kādēļ būtu labāk šādu vai citu tiesību aktu pieņemt Eiropas līmenī. Un tagad kontrolas tiesības, kuras tiek ieviestas Lisabonas līgumā. Es domāju, ka tas nav pietiekami. Es domāju, ka nacionālajie parlamenti uh, nepietiekam darbojas, viņiem nav pietiekam daudz arī varas to darīt, tādēļ aicinu komisiju subsidaritātes principu piemērot un ievērot vēl būtiskāk un it īpaši arī attiecībā uz pamatojumu nepieciešamību. Paldies! Paldies! Es neredzu arī Čilders kungu vai kundzi. Nē, viņa arī nav zālē. Tad nākošais uh, runātājs uh, Kožuzniks. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu pateikties referentei par šo kvalitatīvu ziņojumu. Un es par to gribētu mazliet izteikties. Komisija pēdējos gados ir daudz laba darījusi, lai uzlabotu uh, likumdošanas izstrādi. Bet uh, dažreiz mēs, protams, neesam apmierināti ar komisijas darbu. Mēs domājam, ka uh, Parlamentam ir dažāds viedoklis par tiesību aktu izstrādi. Es gribētu runāt par darba grupas paveikto, lai samazinātu administratīvo slogu. Un šī darba grupa strādā Edmunda Štaiberga vadībā. Ir viena lieta, kam es nepiekrītu, kas ir minēta ziņojumā. Uh, Te ir aicināts samazināt amatpersonu skaitu, kas darbo komitejā saistībā ar iz, ietekmes izvērtējumu. Mēs varētu izveidot paši savu komiteju, lai veiktu ietekmes izvērtējumu, un tādējādi mēs varētu palīdzēt šai komitejai. Nekāda ietekme uz parlamenta izdevumiem arī nebūtu šajā gadījumā. Mēs tikai palīdzētu šai komitejai. Paldies, es neredzu zālē ne Čildersas kundzi, ne Šimanskas kundzi, līdz ar to mēs varam turpināt darbu un uh, tagad uzsāksim brīvā mikrofonu procedūru. Tagad uh, tā tad visiem būs viena minūte un ja jūs izteiksieties ilgāk, tad es vienkārši jums atņemšu mikrofonu. Mišāruškungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, jūs īsti pareizi neizrunājat man uzvārdu. Vēlējos uzteikt referents kundzi un vēlējos arī pateikties komisāru kungam par e, pausto atbalstu. Pateicoties Lisabonas līgumam, ir sākusies jauna eh, Eiropas institūciju paudze. Es domāju, ka mūsu loma un uzdevuma nozīmīgums ir pieauguši spēkā un apmēros. Tādēļ mums vajadzētu panākt, lai mēs varētu uzlabot Eiropas Savienības likumdošanu. Šajā ziņojumā ir vairāki būtiski punkti, un tie attiecas uz MVU un uz to, kā tie varētu labāk iesaistīties politisko lēmumu pieņemšanas un novērošanas procedūrā. Mums ir jāvienkāršo administrācija, jāuzlabo likumdošana un jāgarantē, lai parlamenta darbs norisinātos pēc iespējas efektīvāk. Un es domāju, pat pateicoties šim ziņojumam, to varēs panākt. Protams, mums ir jāapzinās, kā Eiropas parlaments varētu labāk sadarboties ar nacionāliem parlamentiem. Februārī mēs pieņēmām lēmumu, kas nodrošina to, ka Eiropas, Savienības, ka Eiropas parlaments pilnībā tiek eh, informēts par to, kā tiek īstenot likumdošana. Paldies, Bilbao Kons, lūdzu. Gracias, presidente. Komisario, queremos. Paldies, priekšsēdētāja kungs Komisāra kungs, jā, eh, visi vēlas pieņemt labāku likumdošanu, bet, diemžēl, protokols nedarbojas. Eh, Nacionālajie parlamenti un reģionālajie parlamenti netiek iesaistīti šajā darbā. Kopš Lisabonas līgums ir stājies spēkā, eh, komisija dalību valstīm ir piedāvājusi 26 likumdošanas iniciatīvas un ir 27 Eiropas Savienības dalību valstis, bet tikai no divām valstīm esam saņēmuši atbildes. Te mēs varam runāt uh, par 7% uh, izpildi. Aust, vienu no Austrijas, vienu no Francijas, 18 no Francijas, tālāk no Itālijas esam saņēmuši atbildes un 15 no Portugāles. Līdz ar to mēs neesam saņēmuši pietiekami daudz informācijas par to, kā reģionālajie parlamenti tiek iesaistīti likumdošanas darbā. Bet īstenībā Lisabonas līgumā tas ir paredzēts. Paldies, turpin priekšsēdētājs, paldies Bilbao kundzei. Rubikums, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es visumā ar gandarījumu atbalstu to, kas ir izteikts ziņojumā. Jo, ja e- eiropas parlaments un eiropas savienība kā tāda cīnās par cilvēku tiesību pilsoņu tiesību ievērošanu ārpus eiropas savienības tad vēl jau vairāk tas ir svarīgi priekš mums pašiem. manuprāt bieži vien iztrūkst kontrole par to kā šie eiropas mēroga dokumenti arī cilvēktiesību jomā tiek pielietoti praksē es atsaukšos tikai uz vienu faktu two oktobrī latvijā kuras deputāts es esmu no kuras notiks parlamenta vēlēšanas. šajās parlamenta vēlēšanās nebūs tiesību piedalīties vairāk nekā. Paškas kungs lūdzu. Vážený pán predseda komisie, úvodom by som chcel oceniť. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Sākumā es vēlējos augstu vērtēt to, ka gan uh, eh, jūri, gan AFKO komiteja. Uh, ņēma vērā šo jautājumu, jāņem vērā, ka Eiropas Savienībā valda ļoti sarežģīta likumdošanas gaisotne, un tādēļ tā mums ir jāvienkāršo. Es sapratu, ka uz mūsu pleciem uh, gulstošais uzdevums ir ļoti grūts, jo ir atšķirīgas juridiskās sistēmas dalību valstīs, tās ir nesavietojamas, bet mums nekādā gadā, gadījumā nevajadzētu samazināt uh, juridisko noteiktību. Lai varētu labāk uh, saskaņot Eiropas Savienības un nacionālo gaisotni, tur valdošo likumdošanu mums ir jāuzlabo un jāvienkāršo likumdošanas procedūras, lai likumdošana būtu vieglāk pieejama visiem Eiropas Savienības e, pilsoņiem un lai tā būtu arī vienkāršāka. Mums ir jāpadomā arī par attiecīgu institūciju radīšanu. Paldies, Bronskungs, lūdzu. Priekšsēdētāji Eh, likumdošanas process, ko veids Eiropas parlaments, šķiet ir ticis veidots eh, tā, lai eh, atsevišķi deputāti nevarētu piedāvāt atsevišķus priekšlikumus. Jāņem vērā, ka tiek eh, radīti dažādi grozījumi, beigās tie tiek pārakstīti un ir lielas politiskās grupas, kas vēlas ietekmēt mazāku grupu domāšanas veidu, un viņi vienkārši akli seko savu grupu līderu aicinājumam un domām. Bet mazāku politisko grupu deputāti, kas vēlas kaut ko darīt un vēlas izteikties eh, par saviem uzskatiem, viņiem bieži vien netiek dots vārds vārds, un uh, viņi vienkārši nozīmīgu lēmumu pieņemšanu atstāja arī savu palīgu ziņā, un es domāju, ka tādā veidā mēs nevaram runāt par demokrātiskas institūcijas darbību. Paldies! Paldies! Un saskaņā ar reglamentu mēs varam dot vārdu tikai pieciem runātājiem brīvā mikrofona ietvaros, bet Mēs neesam arī pārāk daudz iekavējuši un vēl divi runātāji. Līdz ar to varēs izteikties. Lūdzu, nākamā runātāja. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos izteikt savu atzinību referents kundzei, saka Kolārskas Babīnskas kundze. Un mums ir jādomā par to, ka labāka, vienkāršāka likumdiešana ir visu interesēs un mēs uh, sastādām deklarācijas, rezolūcijas, likumdošanas aktus, un tas viss notiek tādā valodā, ka vienkāršie cilvēki, parastie mīlestīgie, to vienkārši nav spējīgi izlasīt un izprast. Ļoti daudz dokumenti ir e, neizlasāmi, un valoda, kas tajos e, atspoguļot, ir ļoti juridiska rakstura. Uh, arī tās rezolūcijas, kas tiek sagatavotas Eiropas parlamentā, tur mēs runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem un citu veidu pārkāpumiem, arī rezolūcijas ir ļoti sarežģīti sastādītas. Līdz ar to Eiropas parlamentam vajadzētu runāt par skaidrāks valodas izmantošanu, ko um, šādu kampaņu uzsāka arī komisija. Tā tad vajadzētu visus pamācīt, kā šos dokumentus sasādīt tādā veidā, lai tos varētu izlasīt visi. Paldies! Un tagad Zaborskas kundze, pēdējā runātāja. Pekņi, pán predsedā, pán komisār, sudovala som. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es vēlējos pateikt, ka uzmanīgi klausījos eh, notikušajās diskusijās savā birojā, vēlējos pateikties Odergerbers Geringers kundzei, vēlējos pateikties Šefkoviču kungam un domāju, ka šī iniciatīva ir eh, jāvērtē patiešām vērtīgi. Uh, jo Eiropas komisija ir izveidojusi augsta līmeņa grupu, kuras galvenais e, uzdevums ir samazināt administratīvo slogu. Protams, katrā valstī ir atšķirīga kultūra, atšķirīgas tradīcijas, bet e, jāņem vērā, ka slāvenais vācu politiķis Edmunds Štoivers tika izvēlēts kā šīs grupas priekšsēdētājs. E, tas ir patiešām tāds labs solis jo mums ir jāsamazina birokrātija gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Paldies, turpina priekšsēdētājs, paldies kolēģiem. Esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru, līdz ar to došu vārdu komisāram Šefkovičam. Tiene usted la palabra, comisario. Thank you very much, uh, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es mēģināšu atbildēt pēc iespējas uz vairāk jautājumiem. Vispirms es gribētu, protams, pateikties visiem parlamenta deputātiem par ieguldījumu tiesību aktu labākā izstrādē, un tieši tas Eiropas Savienībai kopumā un dalību valstīm ir nepieciešams. Gribu pateikties arī referents kundzei par to, ka viņa uh, pievērsās īpaši arī ietekmes izvērtējumam. Mēs esam uh, pieredzējuši ļoti pozitīvu pieredzi darbā saistībā ar ietekmes izvērtējumu. Mēs darīsim visu iespējamo, lai uzlabotu ietekmes izvērtējumu kopā ar priekšlikumiem tiesību aktu izstrādēji. Šeit ehm, <clears throat> ziņojumā tika minēts arī fakts, ka nepieciešams pētīt grozījumu ietekmi. Ļoti bieži mēs nākam klajā ar tiesību aktiem, bet uh, bieži vien steidzamības kārtā tiek pieņemti grozījumi, kas uh, gan uzlabo, gan neuzlabo tiesību aktu kvalitāti. Es uh, piekrītu arī uh, tiem deputātiem, kuri teica, ka mums ir nepieciešams objektīvs izvērtējums. Pie tā mēs strādājam arī komisijā, mēs strādājam ar Štaberkungu kopā pie ietekmes izvērtējuma. Mm, bieži vien valoda ir diezgan neskaidra. Mm, ietekmes izvērtējumā Eh, komitejas atsaka šādu tiesību aktu priekšlikumu uz to zemās kvalitātes dēļ. Mēs zinām, cik svarīgi ir samazināt eh, administratīvo slogu eh, MVU. Es ar prieku varu jums pateikt, ka mērķis samazināt šo administratīvo slogu par 25% līdz 2012. gadam ir sasniedzams. Št Es gribu pateikties referentei par augstas kvalitātes ziņojumu un visiem deputātiem par ieguldījumu tiesību aktu labākā izstrādē. Paldies! Šefkoviča kungs saka priekšsēdētājs. Komisijai nav laika ierobežojuma. Jūs pats esat ierobežojis savu uzstāšanās laiku. Varbūt man tas nebija jums jāsaka, bet katrā ziņā ir ļoti labi, ka komisija pati ierobežo sev uzstāšanās laiku. Bet katrā ziņā paldies komisāru kungam, paldies Šefkovičs kungs. Un tagad es došu vārdu referentei Lūdzu. Jā, noslēgumā es gribētu pateikties par šīm auglīgajām diskusijām. Paldies visiem kolēģiem un kolēģiem, un arī paldies jums, komisāra kungs. Esmu ļoti iepriecināta par to, ka tieši šajā gadā es varēju sagatavot šo ziņojumu par tiesību aktu labāku izstrādi. Tas ir nu, praktiski pirmais mūsu darbības gads pēc um, Lisabonas līguma stāšanās spēkā un arī pēc uh, Eiropas uh, Savienības uh, 2020. gada stratēģijas. Uh, paziņošanas. Es esmu tikusies ar daudziem pārstāvjiem, gan darba ņēmējiem, arotbiedrībām, gan rūpniecības pārstāvjiem, kā arī daudzām citām uh, organizācijām. Mūsu juridisko lietu komitejā mēs balsojām, balsojām vienbalsīgi un sasniedzām labu kompromisu, kas atbilst visu politisko grupu uh, domām. Paldies par ļoti veiksmīgo uh, sadarbību starp politiskajām grupām. Tas notiek reti, un es ceru, ka balsojums būs pozitīvs. Paldies par jūsu uh, pienesumiem diskusijā. Paldies! Priekšstādātājs, paldies Lidija! Sveicam uh, arī jūs! Diskusijas uh, tagad ir pabeigtas. Balsojums uh, notiks pulkstens 12.